Plenāra sesija atkal tiek atsākta. Dāmas un kungi, mums par lielu izmisumu jaunais gads sākās tieši tāpat, kā beidzās vecais gads ar slepkavnieciskiem uzbrukumiem. Pēc uzbrukumiem Pārīzē, Tunisijā, Džakartā un arī daudzās citās vietās 12. janvārī pašā Stambulas sirdī notika ļoti smags uzbrukums, kurā cieta arī Eiropas Savienības pilsoņi. Desmit Vācijas pilsoņi tika nogalināti, deviņi tika smagi ievainoti. Vogadugu vairāk nekā 20 cilvēki no septiņām valstīm eh, gāja bojā teroristiskā uzbrukumā piekdienas vakarā. 50 cilvēki tika smagi ievainoti. Uh, Mēs skumjās esam līdzi upuru ģimenēm, un mēs vēlamies, lai ievainotie ātri atveseļotos. Mēs saprotam, ka terorismam nav robežu, un mums visu laiku vajadzētu cīnīties par mūsu brīvību, vai nu šī brīvība būtu vajadzīga Turcijā vai Burkina Faso. Tieši tāpēc, dāmas un kungi, mēs nedrīkstam uh, aizmirst, ka terorisms ir ikdienas parādība, bet vienlaicīgi mēs nedrīkstam arī tikt iebiedēti ar šiem cietsirdīgiem uzbrukumiem. Mums vajadzētu kopīgi cīnīties pret terorismu. Mums tas ir jādara balstoties uz mūsu demokrātiskajām vērtībām, ar policijas palīdzību, ar tiesiskas valsts principu ievērošanu un galvenokārt ar lielāku sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka mēs visi, es jūs visu vārdā varu paust līdzjūtību visiem upuriem. Protokols un 17. decembra sēdes pieņemtie teksti visiem ir pieejami. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav.